Präsident! Die Sitzung ist eröffnet. Atsākam plenārsēdi. Pirmais punkts šās dienas darba kārtībā ir padomas un komisijas paziņojuma gatavošanās Eiropadomas 2016.